radio drāmas sēriju finansējums Mozambikā. Nu, tās ir jomas, kur nekāda revīzija netiek veikta. Uh, Ja, valsts, ja līdzekļi tiek piešķirti valstī ārpus eh, ES, tad eh, tie netiek revidēti. Ja tiek nonāk kaut kāda veida projektos, kas, kur ir vairāki donori, tad atkal uzskatīts, ka šie līdzekļi tiek izmantot atbilstīgi un netiek revidēti. Daudz, kā, daudzos gadījumos šeit tik norēdz, ka ir nepietiekama transakcija, lai veiktu reviziju, tātad šīs kļūdas aprēķināšanā vispār netiek ņemti vērā. Nu, lūk, pavisam vienkārši ideja. Nu, varbūt, ja kaut ko nevar revidēt, nu tad netērējiet šos līdzekļus. Tā mēs varētu uzlabot budžeta revīzijas kopumu. Äh, Lielas paldies! Nākamais uz pusotru minūtu kolēģis Deutsch. tisztelt elnök asszony kedves kollégák godātie kolēģi! Eiropas revizijas palāta ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības līdzekļu pārvaldības sargs. Un katru gadu sagatavo ziņojumu par Eiropas Savienības kontiem, budžetu, un attiecīgi ar šo ziņojumu sākas budžeta apstiprināšanas procedūra. Lūk, jau 11. Uh, reizi piedalos šādā procedūrā. Katru gadu esmu bijis atbildīgs par citu jomu, un jāsaka, ka revīzijas palāta uh, tiešām darbojas izcili. Viņu, viņu paveiktais darbs ir lielisks, un turklāt arī sadarbība risinās ļoti veiksmīgi. Kas attiecas savukārt tālāk uz novērotajām tendencēm, tad varam konstatēt, ka šī tendence šobrīd ir pozitīva. Jāsaka, neesam saņēmuši negatīvu um, vērtējumu par, šī, par budžetu, tā kā jau tika teikts, tie 2,6% ir kļūdas rādītājs 2018. gadā un ir bijis ļoti daudz pieprasījumu pēc maksājumiem dažādu investīciju rezultātā. Priekšādātājs kundze, vēlētos vēl ko piebilst. Kā Ungārijas delegācijas vadītājs, tautas partijā gribētu atzīmēt, ka 23. oktobrs ir Nacionālā svētku diena, kad atminamies 58. gada revolūciju Ungārijā. Mēs atceramies savus varoņus un vēlētos, lai to darat arī jūs. Paldies par uzmanību! ja vēlaties ko nebūtu teikt, tad iekļauties tik un tā savā uzrunas laikā. Nākamajam vārds kolēģim Voltersam. Vienu minūtu lūdzu. Kolēģei Voltersai. Paldies priekšādētāji. Pēdējos pāris mēnešus ļoti daudz esam runājuši par vienu valstu un par vienu konkrētu jautājumu. Tik daudz, ka reizēm mēs pat aizmirstam, ka Eiropas Savienībā ir vēl citas 27 dalība valstis, kurām arī jādomā par turpmāko budžetu turpmākajiem septiņiem gadiem. Un šis jaunais budžets būs iespēja nodrošināt ekoloģiskāku, sociālāku Eiropu un vienlaikus risināt arī virkni ļoti sarežģītu jautājumu. Uh, Um, un Eiropas revīzijas palāta savā ziņojumā ļoti labi parādzi, parādījusi, ka to varam panākt ar šiem līdzekļiem. Lūk, ir šie 280 miljoni, kas vēl nav atgūti no projektiem, tas ir tiešām problemātiski, un ir kaut kādi projekti, attiecīgi, kas nav atbilstīgi apstiprināti, un tieši šajās valstīs šie projekti visdrīzāk arī ir vajadzīgi tautsēmniecības labā, un tāpēc mums nepieciešams pieņemt tādu intelektuālāku pieeju, nodrošināt vieglāku piekļuvi līdzekļiem, kas paredzēta labiem projektiem un kas piedāvā pievienoto vērtību Eiropai, nu, piemēram, investīcijas dzelzceļā. Un tāpēc turpmākajos septiņos gados es gribētu, lai mēs pārliecināmies, ka strādājam pie tādiem projektiem, kas patiešām dod labumu. Paldies, turpina priekšādātāji, tālāk Pīperkungs. Paldies! Nu, brītu kolēģiem, protams, arī paldies par šo polēmiku. Uh, Nu, tieši ar šādu polemiku viņi arī Lielbritāniju sagrauj, tā viens šķiet. Paldies revīzijas palātai, paldies komisijai par darbu, paldies arī budžeta komitejai. 2,6% kļūdas līmenis, tas izklausās labi, šis un tas ir uzlabojies. Nu, vienīgi um, tā, tā joma, struktūra politika, kur budžets ir visredzamākais eh, Eiropas Savienības dalībvalstīs, šis rādītājs ir pasliktinājies. 5% tas ir ļoti slikts rādītājs, un tas, tās ir sliktas ziņas nodokļu maksājumiem, te nu man, nu, maksātājiem, te nu man jāvaicā, vai tiešām eh, pietiek ar mūsu pārskatāmības prasībām, un to vaicāja revīzijas palātai. Jau gadiem mēs esam prasījuši šos datus eh, publiskot, norādīt publiskus to, kur ir šīs kļūmes, kur kas nogājas greizi. Un eh, mēs vienkārši līdz ar to vēlamies skaidru un gaiši konstatēt, kur ir šie deficīti, kur ir kļūdas. Jā, protams, daudz kas ir atkarīgs no dalībvalstīm, daudz kas atkarīgs no birokrātijas, bet arī, arī mums ir jāuzņemas attiecīgi atbildība par zināmām lietām. Bet beigu beigās Mums tomēr jāspēj eh, šis kļūdas līmenis uzlabot. Bet arī revīzijas palātai, protams, ir eh, jāspēj eh, iejaukties saulācīgi, atbilstīgi interpretējot statistiku. Mēs nedrīkstam slēpties aiz šīs statistikas, aiz šīs kopīgās pārvaldības. Mums katram ir jāuzņems atbildība par savu daļu, un kopīgiem spēkiem mēs varēsim situāciju uzlabot. Mierīgi vainojiet mūs, ja jūs domājat, ka ir vajadzīga lielāka pārskatāmība, un dalību valstīm savukārt, uh, nu, ja ja tur kas nav kārtībā. Paldies! Nākamā runātāja - deputāte Grapīnī uz vienu minūte. Priekšsādātāji, paldies! Godātais revīzijas palātas priekšsēdētāji, gribētu iesākumā teikt paldies par jūsu izcilu paveikto darbu attiecībā uz 2018. gadu. Ļoti detalizēts darbs apskata visas šīs jomas un uh, posteņus. Uh, Un tiešām jūsu kolēģu paveiktais da darbs arī dalībvalstīs tiešām ir izcils. Tas pats attiec arī uz Eiropas tiesībā, eh, tie, Eiropas iestādēm. Redzam, ka šis darbs arī ir nesis rezultātus. Mēs konstatējam, ka lūk, šis rādītājs un korekciju darbs patiešām ir veid, bijis veiksmīgs. Jums kā revīzijas palātai vajadzētu izveidot arī zināmu stratēģiju, tā lai varētu profilaktiski vērsties pret šāda veida korekcijām un kļūdām. Uh, Nu, varbūt mm, kļūda ir pieļauta kaut kāda attaisnojuma iemesla dēļ, bet varbūt iespējams to jau profilaktiski novērst. Es domāju, tādu filozofiju vajadzētu izmantot. Turklāt gribētu um, teikt, ka jūs taču esat sagatavojis 41 ziņojumu arī par aģentūrām, ļoti skaidrus ziņojumus par šīm aģentūrām. Tie ir tikuši publiskoti, tur ir arī virkne dokumentu, paldies par tiem. Un kā referenti, kas strādā pie parlamenta budžeta apstiprināšanas, es tiešām um, gribu teikt jums milzu paldies, paldies. Tālāk uz pusotru minūti kolēģis Lega. Paldies priekšādātāji! vienmēr ir ārkārtīgi labi, ja samazinās eh, nepareizi izsniegto maksātāju, maksājumu apjoms Eiropas Savienībā. Nu, jāsaka, šajā gadījumā ar to nepietiek. Redzam, ka vienā otrā jomā faktiski gaisma tuneļu galā nav saskatām. It īpaši tajās jomās, kur faktiski vajadzētu nodrošināt krietni zemāku kļūdas līmeni. Tāpēc skumji, ka šīs kļūdas līmenis ir pieaudzis, pieaugot arī budžetam un acīm redzami līdzekļi ir tikuši izšķērdēti nepareizā veidā šie 5% struktūra fondos 2018. gadā kohēzijas politikas ietvaros, kas tikuši izmaksāti tādējiem uzņēmumiem, kas neatbilst prasībām vai projektiem, kas neatbilst prasībām, tas nav pieļaujami. Tas, protams, ir daļai saistīts arī ar tiesību aktu sarežģītību Nu, varbūt es tā īsti nesaprotu, kāpēc tā ir, ka viss šis aparāts pats nespēja izsakot līdz šiem tiesību aktiem. Mēs taču esam konstatējuši, ka arī es iestādēm vairāk, kā, vairāk kārt ir bijušas problēmas ar budžetiem, ar šiem noteikumiem. Nu, tad viena lieta ir skaidra, šie procesi ir jāvienkāršo. Man ir ārkārtīgi skumji konstatējot, ka. Št, Tik daudz līdzekļu tiešām tiek tērēti bez atbilstīga pamatojuma. Mēs turpinam šos līdzekļus no, nosūtīt projektiem, kas neatbilst prasībām. Eiropas pilsoņi ir pelnījuši ko labāku. Viņi ir pelnījuši to, ka viņu līdzekļi, nodokļu maksātāja nauda tiek pelnīt, tērēt pēc iespējas efektīvāk un atbilstīgāk. Nonākam pie brīvā mikrofona procedūras, pieteikušies divi runātāji un, protams, došu vārdu abiem. Pirmām kārtām Polčaka kungs vienu minūtu, lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji! Paldies, ka devāt man vārdu! Gribētu pateikties jums par šo ziņojumu. Es domāju, ka tas sniedz labu pārskatu par notiekošo. Tas, protams, nozīmē, ka darbs arī jāturpina, bet tas, ka šais debatēs šeit izkristalizējās, ir tas, ka ļoti nozīmīgs ir šis kļūdas līmenis. Un tas, protams, cieši sasaistīts ar centieniem vienkāršo tiesību aktus. Kļūdas līmenis ir atšķirīgs no gada uz gadu. Un, kad raugos, piemēram, uz prasībām, kas tiek noteiktas, piemēram, vienai lauksamcības kompānijai attiecībā uz ekoloģizāciju, lai pieteiktos līdzekļiem eh, kādam projektam, tad konstatēju, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Šīs prasības tiešām būtu jāvienkāršo. Tāpat arī šie neizmaksāto maksājumu apjoms pieaug, no, nu, piemēram, reģionu fonda. Arī tas nav labs rādītājs. Eiropas Savienībai vajadzētu tālāk pētīt iespējas, kā uzlabot šo līdzekļu izmantošanu, darbu izpildi. Uh, un eh, kā kontrolēt to, ka līdzekļi tiešām tiek tērēti vajadzīgiem mērķiem. Paldies! Un visbeidzot, kolēģis Čuhudāru. Doamnă președintă, apreciem acest efort. Priekšādātāji, Mēs augstu vērtējam revīzijas palātas eh, centienus un konstatēju, ka patiešām ir notikušas zināmas izmaiņas attiecībā uz šiem eh, rādītājiem. Protams, ka daudz ko vēl var uzlabot. Nu, nezinu, tikai dievišķais var būt perfekts. Un tāpat laikā, jā, šī profilaktiskā darbība ir ļoti svarīga. Varbūt ir noteikumi, ko iespējams vienkāršot, mm, un eh, tas mazinātu tālākas kļūdas. Un šajā gadījumā atbildība, protams, jāuzņemas mums, jo mēs esam tie, kas reizēm nedod pareizās instrukcijas instrukcijas norādījums. Piemēram, lauksaimniekiem sarežģam viņiem situāciju, varbūt mums ir vajadzīgi kaut kādi kopēji standarti, kas ļautu cilvēkiem nekļūdīties, piesakoties un tērējot šos līdzekļus. Tādā veidā, domāju, arī visā Eiropas Savienībā situācija mainītos uz labo pusi. Un tālāk dod vārdu komisāram Motingeram, lūdzu. Priekšsādātāji, dāmas un kungi, godātie deputāti. Vienkāršošana, jā, pilnīgi noteikti. Mums ir jādara viss iespējamais, lai visas šīs programmas un noteikumi, kas tajās tiek iestrādāti attiecībā uz projektu īstenošanu un dokumentēšanu un um, kontu slēgšanu, būtu pēc iespējas vienkāršāki. Jo tādā veidā mm, mēs mazināsim izmaksas, kas rodas pilsoņiem. Mm, un, protams, šī informācija jāpiedāvā pilnīgi visiem iedzīvotājiem, uzņēmiem, NVO un tā tālāk. Nu, jāsaka, viena otra pra prasība, kas iekļaut šais e, prasībās, noteikumos, birokrātijās, jāsaka, um, nu, ir tieši cēlonis dažāda veida um, kļūdām, bet tāpat laikā nereti noteikumi tiek izmantot arī ļaunprātīgi esam novērojuši, ka pēdējos pārdesmit gadus, piemēram, gan padomē, bet arī parlamentā, um, ir tendence izstrādāt ar vien jaunus dokumentus, jaunus noteikumus, padarīt tos sarežģītākus. Nu, tas tagad, eh, lūk, attieksies arī uz budžetiem pēc 2020. gada, un es domāju, ka te tiešām vajadzētu ņemt vērnā šo principu vienkāršot noteikumus. Uh, Eh, es domāju, ka gan padomē, gan parlamentam būtu jāsako līdzi tajā gadījumos, eh, kad dokumentos parādās šādi pārāk sarežģīti noteikumi. Savos politikās, politiskās karjeras gados esmu strādājis ar budžetu, budžeta kontroli gan reģionālā, gan nacionālā, gan augstākā līmenī, esmu vienmēr strādājis pie tā, lai budžeti būtu kvalitatīvi, un dokumentācija un grāmatvedība šai saistībā, protams, ir ārkārtīgi svarīga, lai izvairītos no nodokļiem, lai atgūtu līdzekļus, e, ir jāīsteno zināms darbs, un tas tiešām ir nepieciešams. Manā valstī, piemēram, eh, pavalsts līmenī mums izdevās strādāt pie tā, ka mēs šos līdzekļus atgūmam. Un es neredzu nekādus iemeslus, kāpēc, kā, iemeslu, kāpēc arī mēs šeit nevarētu strādāt tikpat labi. Tais gadījumos, kad, piemēram, ir pieļauta kļūda, šos līdzekļus atgūt. Nu, protams, arī skaidrs, ka jāpārliecinās, ka kļūdas netiek pielaistas atkārtot, ka tās tiek identificētas un labotas, un tad pēc tam no šīm kļūdām var mācīties. To var darīt arī citas jomas, un tās kļūdas savukārt, kas tiek izdarītas šeit, nedrīkst atkal no jauna un jauna parādīties un atkārtoties. Tālāk jāskatās, lai kļūdas rādītājs šie 2,6% un samazinās tālāk. Mēs kā komisija eh, vēlamies, jā, lai tas nu, paliktu vismaz tā pašā līmenī, ja nesamazinātos. Tomēr jāsaka, ka zināms kļūdas līmenis ir tikai normāls, bet lūk, samazinājums ir novērots, novērots pat ja tas ir 0,2%. Es redzēju, cik te daudz uzstājās, bet, nu, daudz ir no zāles jau izgājuši. Un nu jāsaka, tieši Šai parlamentā esmu piedzīvojis, piedzīvojis to, ka vai lūk, tiek izteikta kritika vai jautājumi komisijai vai revizijas palātai, bet tie, kas šo, šos komentārus izsaka vai uzdod jautājumus, pēc tam paspēja jau izskriet no zāles, jau dzer kaut kur kafiju, sēž savos birejos, bet tāpat laikā nav viņiem pietiekam daudz pieklājības un adekvātas eh, izpratnes par to, lai uzklausītu atbildes tajā brīdī, kad viņi zālē šādus komentārus mētā uz visām pusēm. Un to es nesaku tik daudz šiem polemiku īstenojošajiem breksitiešiem, drīzāk tā, saku to, piemēram, kolēģim Legam. Jā, saprotama, loģiska, konstruktīva kritika, un tagad viņš ir jau projām. Atbildes viņam vairs nevar sniegt, jo viņa nav šeit. Pīperkunga teiktais par pilnīgu pārskatāmību Jā, arī šajā gadījumā ir tādas lietas, ko var uzlabot, un mēs varam pie tā strādāt. Mēs ar savu pārskatāmību, protams, šobrīd nodrošinām atbilstību visiem budžeta noteikumiem, un jūs esat tie, kas šos budžeta noteikumus pieņēma, nevis mēs. Un savukārt, ja ir lielāka vēlme šo tālāku pārskatāmību uzlabot, ja jums liekas, ka tās vēl pietrūkst, ja ir vajadzīga vēl tālāka kontrola, nu jā, tad tādā gadījumā šeit eh, gan valstīm, gan uzņēmumiem, gan pilsoņiem eh, faktiski, nu, ir jūsos jāieklausās. Paldies! Bardzo dziękuję. Prošu... Lies paldies, priekšādātāji nomainīsies. Paldies, tālāk došu vārdu revizijas palātas priekšādātājiem Lēnes kungam. Priekšādātāji komisāra kungs, dāmas un kungi, godātie deputāti. Pirmām kārtām paldies Holmajers kundzei no budžeta komitejas. Mēs katrā ziņā vienmēr priecājamies par šo īstenoto sadarbību ar jums un jūsu komiteju. Un arī šajā jaunajā sasaukumā es domāju, ka jums būs tas liela loma. Jūs jau runājāt par to svarīgāko punktu uzstājoties, to minēja arī jūsu kolēģi, respektīvi, jo sarežģītāk ir noteikumi, jo augšā lielāk vardotība, ka būs kļūdas. Un to daudzi teica, nenoliedzam visas šīs problēmas, pats pamats ir tieši tas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 pats 22 gadus esmu sēdējis šeit otrā šīs eh, mikrofona pusē, un tas, protams, ir arī likumdevēja vaina, jo likumdevējiem, protams, ir tendence vienmēr arvien detalizētāk un detalizētāk izstrādāt kaut kādus noteikumus, jo viņi neusticās kaut kādām kontrols institūcijām vai lietotājiem. Un tad nonāk pie tādām detaļ, detaļām, un tas attiec uz visiem tiesību aktiem, kas noved pie tā, ka beigās noteikumi ir tik sarežģīti, ka faktiski kļūdas ir nenovēršamas neizbēgamas. Nu, varbūt tie, kas ir sēdējuši šīs problēmas otrā pusē un redzējuši, kā šie noteikumi ir īstenojami, varbūt reizēm vairāk viņiem arī pašiem jāuzticās, viņiem varbūt vairāk jāuztic šai pārvaldības pusē, bet jūs prasāt um, tomēr Un, un varbūt tiešām būtu iespējams nākt klajā ar skaidrākiem noteikumiem un tādā veidā atvieglot šo situāciju. Bet, nu jā, tas ir tas izšķirīgais punkts, tas līdzsvars, kas ir jāpanāk, jo tādā gadījumā vienkārši noteikumus šis kļūdas, kļūdas līmenis noteikti arī samazināsies. Benkaus kundze, arī paldies par jūsu teikto. Jūs runājāt par uh, izmēģinājumu iniciatīvām pārējot uz šiem eh, apstiprinājumiem, budžeta apstiprinājumiem un pārbaudēm. Jā, jo, protams, ka mēs pārbaudam arī šos pārbaudas mehānismus gan komisijās, gan uh, dalībvalstīs, un mēs iegūstam ar vienu jaunu priekšstatu par to, cik tālu iet šīs problēmas, kur parādās kaut kāda veida nianses, un mēs varam līdz ar to nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem gan komisijai, gan dalībvalstīm par to, kur situācija ir uzlabot, ņemam vērā visus šos datus, mm, tos, protams, tūlīt izmantojam, analizējam un, un domāju, ka attiecīgi tad sekas ir acīm redzamas. Katru gadu, protams, ir viens un tās pašas problēmas, teica kāds deputāts. Tā ir taisnība, jo. Un, un, bet ja nu varu kādu hm, piezīmi izteikt par Grapīnī un citu deputātu teikto, respektīvi par šo koncentrēšanos ne tikai uz atbildību, bet arī uz samērīgumu un tiesisko pareizību. Un tad šai gadījumā mēs runājam par izpildes efektivitāti, un revīzijas palāta iepriekšējos gados savus ziņojumu, savos ziņojumos uh, Eh, ir nodarbojusies ar efektivitāti, un šie ziņojumi ir faktiski dubultojušies skaitā līdz ar to. Mēs tiešām ejam šai virzienā, mēs paplašinam, izvēršam šo kontroli, pārbaudas, jo mēs tiešām uzskatām, ka tieši pilsoņiem un arī jums, kā interesētām pusēm, vairāk parasti interesē tas, vai šis termināls vai tilts beigu beigās vai osta tiek uzcelts un vai tas tiešām eh, izmantojas atbilstīgi šos ēs līdzekļus efektīvi. Mm, tas interesē jūs vairāk nekā vai varbūt kaut kur iesniedzot norēķina dokumentus ir ies, ie, iezagusies kāda kļūda. Nu, protams, ka tas ir svarīgi, bet vienlaikus mēs arī, protams, raugāmies uz to, vai in, infrastruktūra beigās tiek izmantot. Arī tas ir svarīgs rādītājs un kļūst arvien svarīgāks. Fon Kramens kundze, jūs un citu runājāt par ilgspējību. Jūs jau droši vien redzējāt Um, ka mūsu jaunajā stratēģijā mēs uh, laikam no 20. līdz 21. gadam grasamies arvien intensīvāk pievērsties tieši strateģiskās attīstības mērķiem, tātad to saucam par SDG, tā lai pārliecinātos, uh, ka arī mūsu pārbaužu darbā tie spēlē ar vien lielāku lomu, un, kā jau teicu, to pilnīgi noteikti aktualizēsim. Kurtskungs, liels paldies par jūsu jaukajiem vārdiem. Var jums uh, apgalvot, ka mēs turpināsim šo pašu darbu, mums nav šeit tādas neobjektivitātes. Mēs, protams, konstatējam, kur ir, piemēram, kļūdas, un, protams, kritika mūsuprāt paredzēta tam, lai situāciju uzlabotu. Gadu desmitiem esam darbojušies pēc tāda principa un domāju, ka tā darīsim arī turpmāk. Černecki kungs, Montejo un citi savukārt, eh, jūs runājāt par lūko, un te nu mēģināšu nākt spēju paskaidrojumu. Uh, Mēs e, izmantojam statistikas metodu. Līgums uzliek mums par pienākumu nākt klajā ar budžeta izvērtējumu attiecībā uz visu budžetu. Un neviens nevar tāpat laikā pārbaudīt ikvienu no tām miljonu, no tiem miljoniem transakciju, kas budžeta ietvaros tiek veiktas visās dalību valstīs. Katru atsevišķo transakciju pārbaudīt, pārbaudīt nav iespējams. Mēs paļaujamies, protams, arī ar informāciju, ko saņemam no citām e, kontrolas iestādēm. Uh, Mēs eh, līdz ar to izmantojam kaut kādu statistikas kopumu, eh, kas ir nozīmīgs un kas, protams, ļoti ap, apzināti tiek izvēlēts, un tad mēs attiecīgi nākam klajā šiem secinājumiem, pa, pamatoties uz rezultātiem, tās kļūdas, ko mēs konstatējam, eh, un pamatoties uz tām savukārt mēs aprēķinam šo kļūdas rādītāju. Nu, Nu, piemēram, eh, nu, jā, no tūkstotis jau var pārbaudīt 7, 750 transakcijas, nu, tad, lūk, ar kaut kādu procentu pārliecību varam teikt, ka, lūk, vairāk vai mazāk 0,8% ir tā reālā kļūdas iespēja. Nu, starptautiskie standarti ir tie, ko mēs izmantojam. Nu, un, protams, ka var katru reizi ar vien precīzāk iet šais detaļās iekšā un transakcijas pārbaudīt, pārbaudīt atsevišķus papildu aspektus, bet ja mēs to darīsim, tad tādā gadījumā mums būs ārkārtīgi daudz vairāk resursu, ļoti, vai, ļoti daudz resursu. Nu, mēs šobrīd faktiski darbojamies, nu, knapi resursu jau rob, pie pašām robežām, un ja būs kādas jaunas, un arī tā ir tīra matemātika un statistika, jo, jo pie divkārša darba apjoma, protams, būs būs vajadzīgi divreiz vairāk resursi. Tas izklausās pavisam vienkārši. Ja revizijas palātā ir tūkstots darbinieku, ja mums būtu pēkšņi 4000, un tad attiecīgi, protams, mēs varētu pārbaudīt četreiz vairāk, bet tad mums vajadzētu arī četreiz vairāk informā, eh, vairāk līdzekļu. Nu, tas ir pats normāls budžeta pamatlikums, bet ņemot vērā pašreizējos eh, resursus, mēs esam savā darbībā zināmā māja ierobežot un varam izdarīt tikai tik, cik varam izdarīt. Un tāpat laikā, lai šos resursus izmantot efektāti, mēs jau darām visu iespējamo, mēs krietni intensīvāk un konkrētāk strādājam tajās jomās, kur mēs zinām, ka šis kļūdas eh, līmenis vai risks ir lielāks, kur, piemēram, kur ir mazāks kļūdas līmenis, kur nav tik, eh, nu, piemēram, kā paplašināts tā tālāk, kur mēs vienmēr esam konstatējuši zemu kļūdas līmeni, tur mēs attiecīgi rīkojamies mazāk, pārbaudām mazāk. Nu, tas nozīmē, ka mēs arī cenšamies ļoti efektīvi līdzekļus ieguldīt tā, lai arī jums būtu pēc iespējas optimālāki darbības rezultāti. Nu, tas, zināmā mērā, atbild arī uz Garcijas kundzes jautājumu, kas runāja par statistikas metodiem. Bojē runāja par kvantitāti un ieguldītiem līdzekļiem daudzgados, daudzgad finanšu plānos, mēs esam vienmēr nākuši klajā ar kaut kādām rekomendācijām, un jūs ar visu šo informāciju varat iepazīties. Un šie dokumenti ir pieejami. Tad tika runāts arī par izpildi. Te nu vairs nav nekā ko teikt. Es jau teicu, ka mums ir bijuši šie uzsvari, ko mēs esam attiecīgi mainījuši. Jočikas kundze savukārt atceltās uz SAO um, teikto noteikumiem. Mēs uzskatām, ka šobrīd Eiropas Savienībā faktiski tiešām esam nodrošinājuši ļoti augstus standartus attiecībā uz budžeta līdzekļu pārvaldību. Tas ir ļoti, protams, ka vienmēr ir tādas jomas, kur joprojām iespējami uzlabojumi. To mēs arī paši teicām. Tas jau nav nekas jauns. Tas viss ziņojumā arī parādās. Bet, ja starptautiski raugāmies uz Eiropas Savienību, nu, piemēram, valdības atskaitāmība, atskaitīšanās birojas ASV tiek vērtēts, tad, piemēram, salīdzinājumā mēs esam krietni labākās pozīcijās, mēs esam labākās pozīcijās, un galu galā atcerēsimies arī kāds bija izekspuns. 90. gadā atcerēsimies Žaka Santēra komisiju, viņiem nācās atkāpties budžeta līdzakļu pārvaldības kļūmju dēļ, un arī bija tādi gadi, kad, eh, kad revīzijas palāta izteica negatīvu vērtējumu. Toreiz 90. gados dati par konkrētiem budžeta sektoriem vispār netika publiskota daļēji. E, tur bija nu, cipari, kļūdas līmeņi divos e, ciparos. Bet katrā ziņā tā efektivitāte, ko mēs piedāvājam šobrīd, salīdzinot ar iepriekšējo situāciju, nozīmē milzīgu uzlabojumu. Tiešām ir milzīgs progress gūt šai ziņā. To gribu teikt, e, panācām arī pateicoties jums kā parlamentam. Uh, jo kopš 99. gada parlaments nāca klajā ar virkni ļoti svarīgiem grozījumiem finanšu regulā un nemitīgi izdarīja arī spiedienu caur budžeta kontrolas komiteju un rūpējās par to, lai visi šie jautājumi beigu beigās mainītos, uzlabotos. Un līdz ar to es tiešām domāju, ka progress ir gūts. Nu, varbūt vēl viena piezīme par Pīperkunga teikto. Tas ir, es to faktiski jau teicu, bet tikai citā fermā. Nu, protams, ka tīri teorētiski mēs varētu datus dalībvalstīm piedāvāt, bet tad atkal mums vajadzīgi citi resursi. Nu, piemēram, ja 750 vai 800 transakcijas e, tiek veiktas, un tad atsevišķu dalībvalstu gadījumā varbūt e, pārbaud tikai 16 transakcijas. Nu, statistiski tas pilnīgi nesvarīgi, jo, nu, tas ir tā kā sabiedriskās domas aptaujas gadījumā. Nu, ja mēs, e, mēs šeit neizvēlamies, protams, eh, kaut kādas partijas, kas no, nos, nosliecas. Un tā tas ir arī šajā gadījumā. Tas, ko mēs esam darījuši, rēģējot uz parlamenta vēlmēm, ir tas, ka mēs um, ik pa septiņiem gadiem, nāk, nu, tātad tagad iepriekšējais 14. gadā, mēs eh, publiskojām visus gadus par iepriekšējiem gadiem salīdzinošā versijā. Un, uh, protams, ka parādījām arī, ka statistiski, statistiski būtiskie vai nebūtiskie dati šajā gadījumā, kā tie iekļaus mūsu analīzē. Nu, lūk, tāda ir šī situācija, un nu, tāpēc es saku jums to pašu, ko es teicu Ekofinu pagājušajā nedēļā. Jo arī no padomas tiek pausta vēlme vairāk darīt to vai šito detalizētāk informāciju tai vai citā sektorā, bet ar tiem resursiem, kas mums ir šobrīd, mēs to nevaram panākt, un um, mēs vienkārši to nespēsim izdarīt. Uh, Jo mūs, ja nu vien mūsu resursi tiks palielināti, un tad tā gadījumā tik un tā rodas jautājums par to, vai tas ekonomiski ir izdevīgi un jēgpilni, piemēram, šādā veidā tik detalizēti skatīties uz vienu vai otru budžeta lomu, vai tas ir statistiski būtiski, un, nu, katrā ziņā atbildi šai gadījumā ir jūsu rokās un uh, nevis mums. Paldies! Līdz ar to esam noslēguši debatas par šo jautājumu. przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad który brzmi pytania ustne do rady i komisji. Un tagad pārējām pie jautājuma, eh, uz kuru ir jāatbild mutiski, un proti meklēšanas un glābšanas pasākumu vidusjūrā. Pirms sākam debatas, vēlētos jūs informēt, eh, par to, ka ja vēlaties piedalīties brīvā mikrofona procedūrā vai arī uzdot zilās kartītes sistēmu, varat izmantot jauno sistēmu vai veco sistēmu. Ja vēlaties izmantot jauno sistēmu, jums ir vajadzīga jūsu balsošanas kārta. Ar to varat pieteikties eh, negaidot debašu noslēgumu. Un eh, tagad eh, pārējām eh, pie runātāja saraksta un kā pirmais Lopes Agilāra kungs kā jautājumu uzdevējs. Paldies! Es priecājos jūs iepazīstināt ar šo rezolūcijas projektu par tik svarīgu jautājumu kā meklēšana un glābšana vidusjūrā. Tātad mēs runājam par cilvēku dzīvību glābšanu ņemot vērā, cik daudz ir bojā gājušie vidusjūrā. Mēs esam ļoti bieži brīdinājuši arī šeit, plenāru sēdē, par šo katastrofu, arī te Strasbūrā. Atbilstoši dokumentiem, kas ir visiem izplatīti, arī Libe komitejā. No sākuma runāšu nedaudz angliski un pēc tam spāniski. Uh, Tātad, mutiskais jautājums. Vēlos atgādināt vēsturi, mūsu rezolūcijas, ārkārtīgi daudzas par vidusjūrā notikušo. Katru reizi, kad ir bijusi traģēdija, tūkstošiem noslīkušo vidusjūrā. Un jau šogad uh, Mēs vairāk kārt esam uh, pieminējuši viņus, tas būtībā jau ir kļuvis par rituālu, visu laiku nožēlot to, kas notiek tur. Domāju, ka ir pēdējais brīdis aicināt komisiju un padomi rīkoties, ir pienācis laiks darbiem. Un tas ir arī mērķis mūsu īsajai rezolūcijai, rezolūcijas projektam. Mēs vēlamies apvienot visus tos komponentus un elementus, uh, lai mūsu Eiropas parlaments tiešām tiktu sadzirdēts. Proti, ka Eiropas parlaments uzskata, ka ir jāizpēt šī traģēdija un tik daudz bojā gājušo. Problēma ir tā, ka nav legāla ceļa, kā nokļūt Eiropas Savienībā. Viņu valstīs cilvēku tiesības netiek ievērotas, jo īpaši Lībijā Un tātad mēs runājam ne tikai par to, ka ir jābūt humanitāriem koridoram, legālam veidam un ceļam, kā ierasties Eiropas Savienībā, ir jābūt šīm drošajām ostām arī Eiropas Savienības teritorijā. Un mēs runājam par to, ka Frontex kopā ar dalību valstīm un arī Lībijas krasta apsārdzi būtu jāsadarbojas, jārisina situācija. Tajā pašā laikā pienāk arī ziņas par to, ka, diemžēl, Lībija nav uzdevuma augstumos. Tas nozīmē to, ka tie, kuri tika nosūtīti atpakaļ uz Lībiju, viņu pamatiesības tur tiek pārkāptas, un mēs nedrīkstam pievērt acis arī par šiem faktiem. Un Par to mēs esam runājuši pietiekami daudz. Tāpat nedrīkst arī kriminalizēt nevalstiskās organizācijas. Mums būtu jāsadarbojas, lai glābtu dzīvības. Protams, kā mēs noteikti atbalstam to, ko veic valstis. Itālija, Spānija, viņi ir veltījuši ļoti daudz no saviem budžeta līdzekļiem, lai risinātu situāciju. Malta, Grieķija izmanto savus resursus, lai glābtu dzīvības vidusjūrā. Bet tas viss ir jādara Eiropas satverā un Eiropas līmenī, tātad atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai. Un runājot par Eiropas Savienības likumdošanu, domāju arī startautiskās tiesības. Atbilstoši Lisabonas nolīgumam, starptautiskās tiesības ir arī daļa no Eiropas Savienības likumdošanas. Tātad arī pamatiesību kartas 18. pāns ļauj jums meklēt patvērumu Mēs runājam par Eiropas drošības, brīvības eh, telpu, un tas nozīmē to, ka mums ir jābūt konsekventai atbildei uz šo problēmu. Tas nozīmē arī dalītu atbildību. Dalītu atbildību, tā kā to paredz 80. pāns Eiropas Savienības dibināšanas līgumā. Tātad Visi komponenti, visi likumdošanas komponenti ir. Tas, kas ir nepieciešams, ir rīkoties. Mēs aicinām padomi atbloķēt patvēruma pakotni, katrā ziņā izbeigt uh, nevalstisko organizāciju kriminalizēšanu, atvērt drošās ostas, radīt humanitāros koridorus. Jāsaka, jūras konvencija kas tika kodificēta 82. gadā. Tā tika pieņemta, izstrādāta 70. gados pagājušā gadsimtā un vēl joprojām ir saistoša visiem, tostarp arī Eiropas dalību valstīm. Tāpat vēlos norādīt, ka Eiropas parlaments savā balsojumā rīt, ceturtdien, noteikti izrādīs to pašu apņemšanos un vēlmi. Sūtīsim komisijai un padomēji to pašu signālu, ko ar iepriekšējām rezolūcijām. Proti, ka ir nepieciešama visaptveroša pieeja, lai risinātu patvēruma jautājums. Mecolis kundze parakstīja un Kingas kundze arī parakstīja, tātad Tautas partijas grupa un sociālistu grupa šīs rezolūcijas projektu, mums ir skaidra apņemšanās mainīt situāciju. Un Eiropas parlaments ir arī tiešām apstiprinājis mandātu, lai grozītu attiecīgās direktīvas. Mēs aicinām visus rīt balsot par rezolūciju. Paldies! Un tagad vārds padomjas vārdā Tupurainens kundzei. Priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, vēlos teikt, ka situācija vidusjūras reģionā mums sagādā bažas, tajā pašā laikā jāatzīst, ka pēdējos gados tā ir uzlabojusies. Tātad 2018 gadā atbilstoši. Frontex vairāk tūkstoši šķērsoja vidusjūru un šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vidusjūru šķiro, šķērsojušo skaits ir samazinājies par 20%. Un Arī bojā gājušo skaits ir samazinājis par 44% salīdzinot ar 2018. gadu, un tas viss pateicoties tieši meklēšanas un glābšanas operācijām, it sevišķi pie Lībijas krastiem. Mēs zinām, ka šogad vidusjūrā ir gājuši bojā 688 cilvēki. Protams, tā ir traģēdija, pat ja ir vērojams situācijas uzlabojums. ANO bēgļu aģentūra ir norādījusi, ka aptuveni 15 tūkstoši migrantu bēgļu ir tikuši izglābti. To ir izdarījuši Lībijas krasta apsārdze. Un tātad glābšanas un meklēšanas darbi turpinās. Tas nozīmē to, ka arī Eiropas Savienībai ir jārīkojas It sevišķi atbalsts Lībijai ir bijis ārkārtīgi svarīgs, jo Lībijas valstī pašai trūkst līdzekļu. 91,3 miljoni eiro tika novirzīti, lai atbalstītu Lībijas um, robežsārdzi, bēgļu nometnes un tam līdzīgi. Operācija Sofija um, ir izglītojusi vairāk kā 300 robežsargus un tāpat ir notikušas arī mācības attiecībā uz patvēruma iesniegumiem. Pat ja mums ir izdevies izglābt vairāk kā 400 tūkstošu dzīvību kopš šo meklēšanas un glābšanas darbu uzsākšanas, tomēr nevar noliegt, ka kopumā situācija, runājot par glābšanu un meklēšanu, ir neapmierinoša trūkst atbildības dalīšanas, arī runājot par starptautiskajām jūras tiesībām, un ir nepieciešama arī labāka koordinācija un prognozējamība. Ir labāk jāsadarbojas ar mūsu Ziemeļāfrikas partneriem. Tā nav tikai Eiropas Savienības atbildība. Startautiskās jūras tiesības attiecas uz visām valstīm, un piekrastes valstīm ir īpaša atbildība, lai ļautu mūsu partneriem labāk uzņemties viņu atbildības daļu. Mēs īpaši atbalstam Tunisiju, Māroku, Alžīriju, Ēģipti, lai varētu viņi labāk pārvaldīt migrācijas plūsmas un atbilstu starptautisko tiesību standartiem un to prasībām. Arī Itālijas migrācijas politikā mm, ir notikušas izmaiņas. Šobrīd Itālija ļauj eh, kuģiem piestāt savās ostās. Tāpat eh, ir pārskatīta politika attiecībā uz meklēšanas un glābšanas kuģu konfiskāciju un tam līdzīgi. Tāpat, lai risinātu situāciju. Četras dalībvalstis kopš šīs vasaras strādā pie kopīga risinājuma, lai sadalītu šos bēgļus, kas ierodas. 24. septembrī um, tika izstrādāts dokuments par to, kā efektīvāk koordinēt. Tātad Francija, Vācija, Malta un Itālija vienojās par labāku koordināciju. Un tāpat kopš tā brīža, kopš septembra, arī Citas valstis ir pievienojušās jaunajam dokumentam, un mēs aicinām visus to darīt. Ja mēs redzēsim, ka jaunais mehānisms tiešām strādā pietiekami labi un efektīvi, domāju, ka tas būs liels stimuls arī citiem pievienoties arī cilvēku bēgļu patvērumu meklētāju pārvietošana no Maltas un Itālijas šobrīd notiek. Mēs runājam par standarta procedūrām. Pat ja mehānisms strādās efektīvi, tas nevar būt mūsu galīgais mērķis. Ir jāatrod ilgtermiņa risinājums šai situācijai. Un jāpārstrādā, jāpārskata Eiropas Savienības patvērumu meklēšanas sistēma. Tas nozīmē to, ka ir nepieciešams solidaritāte un taisnīga atbildības sadalījums sistēmai ir jāstrādā labi gan ikdienišķā situācijā, gan arī krīžu gadījumos. Jāaizsargā cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams, um, jāizvairās no sekundāras papildus pārvietošanas. Somijas prezidentūras laikā mēs esam uzsākuši stratēģiskas diskusijas par lielākajiem izaicinājumiem kopā ar dalību valstīm. Cenšamies runāt tieši par uh, sasāpējušākajiem jautājumiem, tādā plašākā un visaptverošākā veidā. Domāju, ka tas var uzlabot arī sadarbības starp dalību valstīm, savstarpēju uzticēšanos un varētu būt daļa arī no jaunās komisijas programmas. Un tam visam varētu sekot arī likumdošanas priekšlikumu, bet pie tā strādās tad jaunā komisija. Runājot par nevalstisko organizāciju kriminalizāciju, tad jāsaka, NVO loma dažās meklēšanas un glābšanas pasākumos ir tiešām ārkārtīgi svarīga, kā Lība komiteja norādīja savā jautājumā un arī padome savā jūlija rezolūcijā. Mēs runājam par dzīvībām un vēlamies uzsvērt to, ka ir jābūt krimināliem sodiem, bet tas nedrīkst attiekties, tas drīkst attiekties tikai uz cilvēku tirgotājiem, kontrabandistiem, bet ne uz tiem, kuri glābj viņu dzīvības. Un līdz ar to mēs vēlamies izstrādāt vadlīnijas, kas um, lūgtu dalībvalstīm dekriminalizēt šādas nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar humano palīdzību un tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Paldies! Un tagad komisijas vārdā komisārs Hānekungs. Paldies priekšsādātājs kundze, godātie deputāti, ministres kundze. Nu jau gadiem ilgi esam centušies īstenot visatverošo migrācijas politiku. Mums tas ir izdevies. Būtiskas attīstības, ko varam komentēt tikai pozitīvi. Migrācijas situācija. Principā esam atgriezušies uh, pirms krīzes uh, līmenī. Um, Nu, par 90% samazinājies migrantu pieplūdums, bet uh, šī svārstīgā situācija nevajadzētu novērtēt uh, izaicinājumus par zemu. Kaut arī mazāk upuru uh, ir vidusjūrā, bet katrs upuris ir viens upuris pa daudz, un katrs pārstāv un at... katrs upuris ir individuāla traģēdija no nu, kuras jācenšas izvairīties visiem spēkiem. Līdz ar to meklēšana un glābšana vidusjūrā ir bijusi komisijas prioritāte kopš 15. gada. Mums ir izdevies glābt 730 um, tūkstošus um, cilvēkus kopsumā. Vairākas no šīm meklēšanas glābšanas operācijām, ko koordinēja Frontex, turpina darboties. Ceturtā operācija Sofija. Dalība valstis uh, piekrita to turpināt tikai uh, uh, uz laiku apturot um, dažu darbību finansēšanu, kas nav optimāls risinājums. Jo mūsu saistības eh, sākas tieši pie mūsu robežam. Un eh, mums eh, jāpalīdz arī izcelsmes valstīm, lai novērstu mm, tik smagus vidusjūras ķersošanas mēģina, mēģinājumus un lai apkarotu problēmu cēloņus. Te arī jāievēro um, starptautiskie mm, jūrniecības likumi. Mēs eh, te visu nevaram lemt. Eh, mums jāsadarbojas ar starptautiskajām iestādēm, eh, kas var palīdzēt tiem, kas cieš katastrofa atklātā jūrā. Es atkārtoju un atkārtošu uh, vēlreiz. Neviens uh, migrants, kas cieš un kam vajadzīga palīdzība, netiks kriminalizēts. Bet, protams, tiem, kas piedalās uh, meklēšanas glābšanas operācijās, darīs tā saskaņā ar ES likumdošanu runājot par uzturēšanos, ieceļošanu, izceļošanu, visas šīs operācijas eh, neliedz dalību valstīm sniegt palīdzību migrantiem. Eh, mēs nevienu nekriminal, nekriminalizējam par šīm darbībām. Respektīvi, 17. gadā komisija eh, secināja, ka humanitārās klauzulas īstenošana dalībvalstīs uh, netiek interpretēta pietiekami skaidri. Uh, līdz ar to tika veicināts dalībvalstu dialogs ar NVO, uh, lai precizētu palīdzības sniegšanas modalitātes un um, arī kriminalizācijas uh, kritērijus un uh, sankciju ieviešanu. Komisija ir sākusi palīdzēt dalībvalstīm interpretēt šos noteikumus. Pēdējo reizi tikāmies šī gada 1. oktobrī. Dialogs ar NVO, pilsonisko sabiedrību, palīdzēs nākamai komisijai piedāvāt visaptverošāku risinājumu, lai palīdzētu cilvēkiem, kas uh, uh, cieš eh, katastrofa atklātā jūrā. Mums eh, jau 15 eh, reizes ir konstatēti negadījumi un vairāk par tūkstošu personu ir pārcelti uz ES valstīm. Un Norvēģiju 750 personas lielākoties uh, tātad ieceļoja pēdējo mēnešu laikā, joprojām ir dalībvalstis, bet uh, Beļģija, Somija, Francija, um, Luksemburga, Lietuva, Nīderlande, Rumānija, Portugāla un daži citi, un arī Norvēģija ir piedalījušies uh, šajā vingrinājumā. Katru reizi komisija uzņemas aktīvu koordinēšanas lomu. Uh, visaugstākajā līmenī, lai izrādītu solidaritāti pārcelšanas uh, kontekstā. Tātad mums jāpieņem lēmumi par to, kur um, jānovirza uh, atsevišķi kuģi un uh, kur uh, šie migranti var uh, tikta pārcelti. Ļoti labi, ka ar Maltu ir atrasts pagaidu solidaritātes mehānisms starp Vāciju, Franciju, Itāliju un Maltu. Maltas kopīgā deklarācija tika iesniegta ES ministriem nesenajā tieslietu iekšlietu padomē, un sarunas turpināsies um, politiskajā tehniskā līmenī. Pirmā tehniskā sanāksme starp šīm dalībvalstīm, tātad, kas piedalās pārcelšanas procesā, lai runātu par operatīviem jautājumiem, notika 11. oktobrī. 13 dalībvalstis piedalījās, plus Norvēģija un ES aģentūras. Un tā ir laba zīme. Darbus turpināsim, tāpat laikā tas viss ir eh, starpsolis uz struktūrālo reformu patvēruma sistēmai. Tātad eh, notiek šis darbs pie Eiropas kopīgā patvāruma, kopīgās patvāruma sistēmas, eh, eh, tiek stiprinātas ārējas robežas, intensivēta sadarbība, izdibināti migrācijas maršruti, un šis darbs vēl kādu laiku noteikti turpināsies. Paldies komisāram Hānam. Tagad varam uzsākt diskusiju. Pirms uzstāsies eh, politisko grupu pārstāvjies, atgādināšu jums, ka jāiekļaujas laika grafikam un, respektīvi, jums atvēlētajā laikā. Pirmā runās EPP eh, e pārstāve Džuponkundze. Priekšsēdētāji, kolēģi, glābt cilvēkus eh, atklātā jūrā ir mūsu uh, humānā atbildība, soldāra atbildība. Tas ir skaidrs. Mēs tātad uh, esam strādājuši pie rezolūcijas, bet mēs nevēlamies palīdzēt kontrabandistiem. Uh, nevēlamies atbalstīt šo cīnīsko biznesa modeli. Viena lieta uh, jāsaprot, cēloņi rodas nevis jūrā, bet uz zemes. Un tā tad mums ir nepieciešama attiecīga stratēģija, lai apkarotu uh, Um, situācijas cēloņus mums jārisina dialogs ar izcelsmes valstīm un uh, jācīnās pret kontrabandistiem nepieciešama patvēruma migrācijas politika, kur nošķirsim ekonomisko migrāciju no bēgļiem. Jāsaprot to cilvēku situāciju, kas eh, bag no konfliktiem un kara. Viņam jāpalīdz. Šajā rezolūcijā tas nav skaidri ierakstīts, bet tas eh, ir jādara. Galvenais mērķis ir atturēt cilvēkus no mm, šīm, eh, no šiem bīstamiem jūras šķērsošanas mēģinājumiem. Tikai tā varēsim glābt dzīvības. Paldies, es un te grupas vārdā tagad uzstāsies. Uh, Morājas kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies priekšsādātājiem. Vidus jūrā tiek zaudētas dzīvības, mēs savukārt runājam par Eiropas vērtībām un izaicinājumiem. Katru dienu jārīkojas. Lībe komitejas priekšsādātājiem nebija viegli, lai apvienotu šīs palātas deputātus gatavojot šo rezolūciju, bet viņš mēģināja runāt gan ar komisiju, gan ar dalību valstīm par um, svarīgām lietām, jo rezultātā vai nu mēs rīkojamies, vai nu mēs nerīkojamies. Un uh, tagad uh, uh, sākas jaunās komisijas pilnvaru termiņš, jāsaprot, ka mums ir humānā mm, atbildība un arī saistības un pienākums sniegt palīdzību. Jāsaprot, kādas migrācijas formas uh, nav jākriminalizēt. Uh, komisijai te jāuzņemas līderība. Decembra sākumā jaunā komisija sāks darbu patvērumā. Pakotne pagaidām iesaldēta, bet uh, drīz, ļoti drīz šie darbi jāturpina. Uh, vairāk eh, caurskatāmības, vairāk kompetenci Frontexam, eh, aktivitātēm atklātā jūrā, vairāk eh, atbalsta, ko var sniegt dalību valstis, piekrastas valstu situācija, Lībija, Turcija, Māroka, cilvēku tiesības, tad drošās ostas un cilvēku um, ehm, izsēdināšana krastā mm, šajās ostās, cilvēku transportēšana, uh, kuģu izmantošana, sadarbība ar NVO. Principā jāsaprot, ko var darīt komisija un ko var darīt dalību valstis. Dalību valstis uh, runā par uh, vainu un cenšas novelt šo vainu. Tātad novelt uz, uz kādu citu un tas nepalīdz. Tas uh, pieprasīs uh, smagus risinājumus, smagas izvēles. Varbūt uh, šīs izvēles, šie risinājumi tiešām būs ļoti smagi, bet tiem jābūt arī ilgtspējīgiem. Nu, vēlamies parādīt, izrādīt mūsu solidaritāti cilvēkiem, kas cieši vidus jūrām. Paldies! Paldies uh, Riņģu grupas vārdā Sofija Intfelda. Divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Ministras kundze, komisāra kungs. Es sākšu ar to, ka katra dzīvība ir uh, vērtīga. Katra dzīvība. Un runājot par skaitļiem, mēs runājam īstenībā par cilvēkiem, par individiem, kas, cilvēkiem, kas ir piedzimuši. Uh, kādu dienu, un uh, viņa vecākiem bija cerības uh, šai sakrā, un tagad šie cilvēki ir noslīkuši vidusjūrā. Tādi paši cilvēki kā es un jūs. Mēs nevaram drīkstam par to aizmirst. Mēs runājam par meklēšanu un glābšanu šeit, nevis par uh, patvērumā sistēmu, kas uh, nobloķējusi uh, padomi. Mēs nevaram gaidīt, kamēr padome uh, sevi, tā teikt, um, mobilizēs. Mums uh, jārīkojas tagad, ja ES, ja dalība valstis uh, atstāv šo robu likumdošanā, tad uh, tie ir tirzniecības kuģi vai NVO, kas rīkojas, kas glābi dzīvības, un viņi nedrīkst tikt kriminalizēti par to. Tagad runāt, vai tie ir ekonomiskie migranti vai bēgļi. Uh, tas ir sekundāri. Sākumā viņi ir jāizglābj un tad jāsaprot, kas viņiem par statusu. Jābūt uh, permanentam, ilgtspējīgam risinājumam. Man nepatīk risinājumi, kas nav balstīti uz līguma, bet ja Maltas vienošanās var būt pirmais solis uh, um, ceļā uz uh, tādu ilgtspējīgu risinājumu, lai visi parakstās, un 28 valstu vidū tikai četras parakstījušas. Uh, Um, tas ir apkaunojums. Uh, Patvērums sistēma noblaķēta un to izmanto kā ieganstu, lai neko nedarītu attiecībā uz meklēšanu un glābšanu. Un um, runājot par EPPs, uh, atzīstu Džuponkundzes uh, labu darbu, um, bet EPP ļoti bieži runā par kristīgām vērtībām, bet šeit grozījumos šīs kristīgās vērtības neparādās. Runājot par situāciju Lībijā, um, kāds uh, atsaucās uz uh, to, ka Lībijā bēgļu nometnes īstenībā ir uh, drīzāk uh, koncentrācijas nometnes, kur cilvēki tiek spīdzināti. Tas ir jāizbeidz. Liels Paldies. Eh, tagad eh, zaļo grupas vārdā Eriks Markārts. Eh, pusotra minūte. Jā, ja, vielen dank. Um, Albert... Liels paldies. Alberts Šveicers ir teicis, ka uh, cilvēce nenozīmē, ka kādam cilvēkam vajadzētu uh, kādu cilvēku vajadzētu upurēt kāda mērķa labad bet es domāju, ka mums ir jāpieliek punkts šīm masu slepkavībām vidusjūrā. Mēs šajā rezolūcijā parādām, ka mēs varam izdarīt daudz vairāk. Mēs, eh, mums nevajag tikai teikt, ka nevienam nevajadzētu iet bojā no kaut kā bēgot, un nevajadzētu arī būt tā, ka cilvēkiem vajadzētu no kaut kā bēgt. Bet, eh, diemžēl, tūkstošiem eh, cilvēku šajās laivās mirst pie mūsu ārējām robežām katru gadu. Uh, Šie cilvēki galu galā ir svarīgi citiem, un pašlaik um, Eiropa nenodrošina nevienu glābšanas kuģi. Mēs dzīvojam tādā savienībā, kas um, saskaņā ar augstākās tiesas spriedumu aizliedz uh, nosūtīt cilvēkus atpakaļ uz Lībiju. Un tagad uh, Lībijā uh, bruņotie cilvēki dara to, ko mēs paši šeit esam aizlieguši. Uh, Vai tiešām mēs uh, nevaram pielikt punktu uh, humanitārās palīdzības kriminalizēšanai? Mēs uh, redzam, ka šie kuģi sniedz informāciju par glābjumiem cilvēkiem. Iespējams, ka būtu